Un eh, tagad eh, mēs sāksim mūsu pēcpusdienas sēdi, un eh, jums ir pieejams protokols vakardienas sēdēji. Ja nevienam nekas nebūtu iebilstams, tad tas nozīmē, ka mēs esam pieņēmuši protokolu. Un tagad Pirmais eh, darba kārtības punkts šajā